Grieķija. Un pirmais eh, paskaidrojums no Prēderkunga. Prēderkungs, vai jūs esat zālē? Lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos vienīgi uzsvērt Albertīnī kunga veiksmīgi īstenotos cētienus. Es gribētu arī uzsvērt, ka esmu balsojis par uh, šo dokumentu, tāpēc, ka es uzskatu, ka paplašanāšanās ir ļoti svarīgs signāls no Eiropas Savienības puses, un es vēlētos arī uzsvērt, ka esmu balsojis citādi nekā pārējā man politiskā grupa, jo īpaši tāpēc, uh, ka tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, piemēram, ar Kosovas jautājumu. Tāpēc, ka Es domāju citādi nekā lielākās daļas eh, dalībvalstu pārstāvi, tāpēc arī esmu balsojis citādi. Citādi, kas attiecas uz 17. grozījumu, kas attiecas uz 19. pantu un arī 22. grozījumu un 24. grozījumu. Desmitajā punktā. Tad es uzskatu, ka paplašināšanās ir ļoti svarīgs faktors, bet es arī vēlos, lai tiktu ņemt vērā dažādie viedokļi, kurus paudušas piecas, dalī, piecas valstis. Paldies! Ja jūs vēlties sarunāties, cienījamie kolēģi, tad lūdzu atstājiet plenāru sēžu zāli. Nākamais balsojums skaidrojums Ekvezas kundze. Gracias, señora presidenta. Jā, paldies. Votos de la delegación socialista española. Es vēlētos paskaidrot savu balsojumu par Kosovu no Spānijas uh, uh, sociālas delegācijas puses. Es uh, Nu, neuzskatu, ka Kosovo var atzīt par starptautiski neatkarīgu valsti, eh, vienpusēji pieņemot šādu deklarāciju. Okay, uh, Mr. Stojanov. Стоянов kungs. Благодаря, госпожо председател. Гласувах. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju um, pret paplašināšanās stratēģiju, tāpēc, ka tā ir pārāk glaimojošs attiecībā uz Turciju. Um, tiek uzskatīts, ka Turcija ir paveikusi milzīgu solis priekš, īstenojot Kopenhāgens uh, eh, kritērijas. Cienījamie kolēģi, ir jāatgādina vēlreiz, ka uh, Turcija uh, tikai simts gadus atpakaļ īstenoja genocīdu pret citām valstīm, un šobrīd eh, ši, šī valsts jau atkal īsteno genocīdu, un politiskā elita ar to tikai lepojas. Pirms 20 gadiem Turcija sponsorizēja um, teroristu organizācijas, tā eksportēja terorismu un tā turpina uzturēt ciešas attiecības ar teroristiskajām organizācijām. Ja mēs vēlamies iekļaut Eiropas Savienībā tādu dalībvalstu, kas sponsor, sponsorizē teroristu, tad varam to darīt. Paldies eh, Stojanovkomam, tagad Takulskungs. Paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo ziņojumu. Bet e, šajā kontekstā es vēlētos runāt par ļoti svarīgu jautājumu. Kā Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam mums būtu jācenšas nodrošināt to, lai Kopenhāgenes kritērija tiktu izpildīta. Un tas ir jātiecina uz jebkuru dalībvalstu, kur piesakās uz dalību Eiropas Savienībā. Cilvēktiesība ievērošana, vārdu un izteiksmes brīvība Tie visi ir pamatprincipi, kurus šīm valstīm ir jāievēro. Šodien mēs balsojām arī par sieviešu tiesībām, sieviešu tiesībām uz dzīvi bez vardarbības, un mums ir jānodrošina tas, lai sieviešu un bērnu tiesības tiktu ievērotas, un tas būtu jātiecina uz visām valstīm. Te es īpaši vēlētos uzsvērt tu Turciju. Turcija ir īstenojusi straujas reformas, tā lai sagatavotos dalībai Eiropas Savienībā, bet es domāju, ka Turcijai to neizdosies izdarīt mūsu dzīves laikā. Ir ļoti svarīgi panākt to, lai mēs tomēr pieprasītu, lai dalībvalsts ievēro Kopenhāgenes kritērijas. Paldies! Un tagad nākamais runātājs Kasler kungs. Priekšsēdētāji, eh, kolēģi, dāmas un kungi. Uh, Es balsoju pret, eh, jo es uzskatu, ka Turcijai vispirms ir jāizbild, jāizbild visi priekšnoteikumi, pirms mēs nākam klajā ar pozitīviem eh, paziņojumiem. Es gribētu atgādināt, ka joprojām nav atrisināts uh, robežu konflikts starp Turciju un Kipru, un Kipras nelegāla okupācija ir viens no jautājumiem, kas joprojām nav ticis atrisināts. Uh, Es nebalsotu pret pārējām eh, valstīm, kuras ir pieteikušās uz dalību Eiropas Savienībā, jo īpaši Rietumu Balkānu valstīm es ceru, ka tās pavisam drīz tiks uzņēmas Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad balsojums skaidrojums par dokumentu, par vardarbību, cīņu par vardarbību, pret vardarbību pret sievietēm. Kāds mērķis? Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es balsoju pret, lai arī šis dokuments ir ļoti svarīgs. Es neuzskatu, ka šis jautājums būtu jāsasaista ar reproduktīvajām tiesībām. Vakar eh, Sinšens kundze apsūdzēja katoļu baznīcu kā vienu no lielākajiem sieviešu apspiedējiem. Tas ir pilnīgi absurds apsūdzējums. Polijā nav eh, piespiedu laulību, tāpat arī uh, sievietes netiek nomētāts ar akmeņiem par incestu. Visa veida vardarbība tiek nosodīta, un to nosoda arī katoļu baznīca. Tāpēc arī es atturējos no šī balsojuma. Paldies! Liels paldies Kačmanik kungam, tagad Motīkungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu, tāpēc, lai mēs izskaustu vardarbību pret sievietēm. Es balsoju domājot par septiņiem miljoniem sieviešu Itālijā, kuras katru gadu cieš no vardarbības. Es domāju arī par visām pārējām Eiropas eh, Savienības sievietēm, kuras atrodas līdzīgā situācijā. Varbūt dažkārt varētu domāt, ka šis ir tāds kulturāls fenomens, bet vardarbība pret sievietēm visbiežāk tiek īstenot tieši ģimenēs, un tas viss mūs kā ļoti cieši. Bieži vien eh, no vardarbības cieši arī gados vecas sievietes, un viņas ir ļoti grūti aizstāvēt. Neaizmirsīsim par šiem sievietēm, kuras ir spiestas eh, piedzīvot šo vardarbību, kas varbūt pat ir tāda kā kultūras iezīme, un viņas nespēja par to sūdzēties, jo gluži vienkārši nespēja atstāt mājokļus. S ir arī e, sievietes, kas tieši no vardarbības ļoti jaunas un pēc tam nespēja e, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc mums būtu jādomā par šiem jautājumiem arī turpmāk. Paldies Matīkungam. Tagad Ikas kundze. Ēkas kundze. Frau Kollegin Ik. Ēkas kundze, lūdzu. Tak, herr Talman. Vold mot... Paldies, priekšsēdētāji. Vardarbība pret sievietēm ir plaši izplatīta problēma Eiropā un Rietumu pasaulē, arī Zviedrijā. No 8 miljoniem eh, sieviešu 3, 300 ehm, sieviešu ikdienas eh, cieš no vardarbības ikdienas un aptuveni 60-64% sieviešu ir cietušas no vardarbības ehm, rei, vismaz reizi savā dzīvē. Vardarbība ģimenē uh, apdraud jūsu personību, un eh, sievietēm un vīriešiem būtu jānodrošina vienādas tiesības. Cīnoties par vienlīdzību, mums vēl ļoti daudz darāmā ir priekšā, un Eiropas Savienībai nebūt, nevajadzētu pievērt acis uz to, kas notiek Eiropā. Es aicinātu jauno komisiju uzņemties atbildību, un es ceru, ka komisija nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai aizsargātu sievietes no vardarbības. Paldies! Paldies Eikas kundzei, kur atsbildes kundze nākamā runātāja lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka balsoju par šo rezolūciju. Nu, un to darīju tāpēc, ka es uzskatu, ka mums ir jāapvieno spēki politiskajās grupās, lai vienotos par kopīgu mērķi, lai sauktu vārdā, informētu un cīnītos pret visu veidu vardarbību pret sievietēm. Man jo īpaši satrauc tošu sieviešu stāvoklis, kuras ir cietušas konflikti ietvaros, jo arī Bosnijā un Hercegovinā un Darfūrā. Es uzskatu, ka tagad mūsu rīcībā ir lielisks instruments, lai mēs no vārdiem pāriet pie darbiem. Ar Stokholmas eh, programmu, un es pateicos Zviedrijas prezidentūrai par to, ka tajā šis jautājums arī ticis iekļauts. Ar šo jauno programmu mēs varēsim strādāt, lai eh, cīnītos par to, ka eh, cīņa pret vardarbību pret sievietēm kļūst par vienu no mūsu prioritātēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, uh, Kovats Bildskundzei! Vairāk neviens nevēlas izteikties par šo jautājumu. Cilprūkungs vēlējās izteikties, bet jāsaka, ka uz iespēju izteikties ir jāpiesakās pirms tam. Izņēmuma kārtā došu jums vārdu, bet citkārt lūdzu ņemiet vērā, ka jāpiesakās saulēcīgi, jo mēs ievērojam reglamentu. Lūdzu, Cilprūkungs. Herr Kollege Ziobro. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka šis jautājums par vardarbību pret sievietēm ir ārkārtīgi svarīgs, un es tiešām priecājos, ka Eiropas parlaments ir nolēmis eh, risināt šo jautājumu. Uh, ir jāvērš viss brutālākajiem aktiem, uh, vardarbības aktiem pret sievietēm, kas diemžēl notiek uh, mūsu valstīs, un uh, nevienmēr reakcija uh, tiesās ir atbilstoša. Reizēm tiesu nolēmumi ir pārāk vāji, pārāk uh, mīksti un neproporcionāli nodarītajam ļaunumam. Un tā rezultātā uh, Mums ir uh, vesels melnais saraksts ar uh, kriminālu noziegumiem, kur uh, varmāks nav saņēmuši atbilstošo sodu. Es domāju, ka ir ļoti nopietni jātiec pret šādiem gadījumiem. Tikai atbilstoši sankcijas var nodrošināt to, ka sieviete, kas ir varbdarbības upuris, var būt apmierināta ar rezultātu. Mums ir jāanalizē arī citi jautājumi eh, šajā pašā jomā. Liels paldies! Tālāk mēs eh, pārējām pie balsojuma skaidrojumiem par politiskiem risinājumiem pirātismu problēmai Somālijas piekrastē. Vaļčkovskī kungs, vai jūs eh, par reglamentu vēlējāties izteikties? Priekšsēdētāji, es gribējos paskaidrot balsojumu, skaidrojumu par, videi, par rezolūciju vide, kas brīv no tabaks dūmiem. Vačkovska kungs. Nosacījumi ir sekojoši. Mēs katru tēmu, katru balsojumu uh, skaidrojam pēc kārtas. Mēs esam noslēguši eh, jautājumu par vardarbību pret sievietēm, un tālāk mēs pāriem pie pirātismu problēmas pie Somālijas krastiem. Tātad darīsim to attiecīgajā kārtībā. Bons kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Mēs balsojām pret eh, šo rezolūcijas eh, priekšlikumu. Es to vēlētos paskaidrot. Mūsu partijas grupa uzskata, ka Somālijas piekrasts aizsardzība nav mūsu jautājums, tas ir jādara ANO. Mums nav nekādas armijas un nav nekāda iemesla, kāpēc mums tur būtu jāatrodas. Tas ir jādara uh, NATO spēkiem. Un uh, mūsu brīvības partija arī uzskata, ka mūsu Kuģi gan tur ir, bet eh, viņi nevienmēr spēja apturēt pirātismu. Pirātisms ir jāapkaro, bet ne tā. Paldies, Bondas kungs. Tas bija vienīgais balsojums skaidrojums par Somāliju, un tālāk mēs pāriem pie nākamā balsojuma par vidi, kas brīv no tabakas dūmiem, un vēlos dot vārdu Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsādētāja kungs! padomes rekomendācijas par telpām, kas brīvs no tabaks dūmiem, ir uh, mēģinājums aizsargāt uh, iedzīvotājs no tabaks dūmu ietekmes. Mm, mēs uh, pildām Pasaules veselības organizācijas ietvara konvencijas nosacījumus šādā veidā. Uh, Eh, smēķēšana joprojām ir galvenais iemesls dažādu nāvējošu slimību izraisīšanā, gan ļaunabīgu audzēju, gan sirds eh, asinsvadu sistēmu. Slimi, saslimšana izraisīšanā eh, tā negatīvi ietekmē arī reproduktīvo veselību Un uh, arvien biežāk ir jāizmanto ļoti dārgas uh, apa, mākslīgās apaugļošanas metodas, lai uh, ģimenes varētu audzināt paši savus bērnus. Līdz ar to mums ir jāuzrauga, kā tiek ieviesti šie pasākumi, kas samazina tabakas ietekmi uz iedzīvotājiem. Paldies, Zaborskas kundze, Forskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par diviem aspektiem. Tad, kad mēs runājam par Vitkas brīvu no tabaks dūmiem, es balsoju par to, ka dalību valstīm ir noteiktas pilnvaras un kompetences šajā jomā, jo, protams, ka pastāv subsidiaritātes princips un nevienmēr šī kompetence piekrīt Eiropas Savienībai, kaut gan ir jāievēro dažādie noteikumi, kas ir spēkā katrā dalībvalstī. Un ja mēs ņemam Eiropas Savienību koku, kopumā, tad jāsaka, mēs joprojām subsidējam e, tābakas audzēšanu. Un kā tad var atbalstīt šādu aspektu? Ir ļoti grūti, kā tad ir savietojama šī cīņa par uh, vīdi, kas brīvi no tabaks dūmiem, ar uh, tabaks audzēšanas uh, stimulēšanu. Vai izkalvo? Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen. Vaisgarbers kundze, dāmas un kungi, mūsu grupa vēlētos redzēt ļoti izteiktu Eiropas likumdošanu šajā jomā. Uh, Daudzās dalība valstīs jau ir likumdošana par uh, vīdi, kas brīvi no tabakas. Uh, daudzās citās valstīs tiek strādāts pie šādas likumdošanas. Un daudzi uzskata, uh, ka uh, Briselē būtu jāuzspiež dalībvalstīm šāda likumdošana, taču jāsaka, ka Briselē šeit nav nekādas teikšanas, piemēram, uh, aizsardzība darba vietās. Es vēlētos aizsargāt jauniešus, aizsargāt bērnus no tabaks eh, dūmiem. Un, uh, piemēram, darba aizsardzības likumdošana vien viņus nespēja aps, uh, pasargāt. Paldies, Vaisgerbers kundze, Hārkins kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs, pirms es vēlētos teikt, ka nāk no valsts, kuru mēs esam ieviesuši aizliegumu smēķēšanai darba vietās, un es tajā laikā biju īrijas parlamenta locekla un atbalstīju to. Tad šeit Eiropas parlamentā ir nedaudz atšķirīgs viedoklis, un ir jāievēro subsidiaritātes princips akts. Protams, ir jāaizsargā strādājošo veselību. Mums jau ir šāda likumdošana, piemēram, attiecībā uz elektromagnētisko radiāciju, bet eh, mēs nevaram eh, prasīt, lai valstis uh, kurās jau ir aizliegums uh, smēķēšanu, um, darīt vēl kaut ko papildus. Nacionālie parlamenti, mēs par tiem runājam vakar un par to, kā tiek pieņemta lis, eh, likumdošana un kā tiek ievērot subsidiaritātes princips saskaņā ar jauno Lisabons līgumu. Es mums šeit ir jābūt ļoti konsekventiem. Un runājot par brīvprātīgo darbu, es vēlējos sacīt, ka pilnībā atbilstu šāda brīvprātīgā darba gada izveidošanu. Paldies, Harkins kundzei, tālāk Golniškungs. Priekšsēdētāji, man jāsaka, ka mans skaidrojums būs diezgan emocionāls, jo mana. Uh, māte ir dzimusi šajā pilsētā Strasbūrā, kur bija eh, tabaks ražotne, ražotne, kur ir tikusi slēgta, jo eh, šis te, eh, šī ražotne tika pārveidot sākotnēji par uh, anonimo um, sabiedrību no sākuma tika paziņots, ka tas nekādā veidā neatstās, attieks, neatstās ietekmi uz strādājošiem, bet šobrīd strādājošie saskars ar milzīgām grūtībām. Protams, mēs varam saprast uh, to, kāpēc tiek notiek šī cīņa pret tabaks lietošanu, jo tabaks lietošanai tik tiešām ir negatīva ietekme uz veselību, bet, diemžēl, franču ražošana ir izzudusi. Uh, Um, Strasbūras rūpnīca ir tikusi slēgta, bet tabaks lietošana turpinās un turpinās lietojot tabaku, kas tiek ievest no ārzemēm, un šī iemesla dēļ es atbalstu cenas, kuras tiek noteikts Eiropas tabakas audzētājiem, jo vismaz tādā veidā mēs ražojam tabaku šeit, nevis importējam to no ārzemēm. Paldies! Lies paldies, saka go, priekšādātājs Golniša kungam. Tālāk Vojčikovskij kungs. Činkuja, paņem šeit za. Lielas paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Pilnībā atbalstu visas aktivitātes, kas īstenotas Eiropas Savienībā cīņā pret mm, dūmiem un par vidi. Un tomēr uzskatu, ka šī rīcība nedrīkstētu pievērsties uz subsīdiju ierobežošanu tabaks audzētājiem Eiropas Savienībā, jo uzskatu, ka tabakas ražošana nav tiešā, tiešā veidā saistīta ar tabakas eh, produktu patēriņu. Ja mēs šo tabakas audzēšanu pilnīgi izskaudīsim, tad mūsu. Tad patēriņš turpināsies, bet tas notiks uz importētiem tabaks, uz importētu tabaks produktu rēķinu. Nedomāju, ka tādā veidā mēs varēsim ierobežot uh, smēķēšanu. Eiropas Savienībā, tad jau varbūt mums vajadzētu ierobežot arī alus patēriņu, cīnoties pret tiem, kas ražo alu. Un tāpēc es atbalstu cīņu pret smēķēšanu, atbalstu tos, kas teica, ka tabakas audzēšanai nav nekāda ietekme uz tabaku. Paldies Vačakavska kungam, tas bija pēdējais balss skaidrojums attiecībā uz šo ziņojumu. Tagad pārējiem tālāk pie pēdējā rezolūcijas priekšlikuma. Un tas bija pārtiks un lauksamniecības organizācijas tikšanās. Pirmais, e, atvainojos, starptautisko darba organizācija. Paldies! Pārtikas krīze nav tikai e, pasaules e, ekonomiska problēma. Tas saistīts arī ar mieru un drošību pasaulē. Es atbalstīju šo rezolūciju par ANO pārtiks nosamniecības organizācijas augstāko līmeņu tikšanos. Uh, Mums gan jāsaka, ka process nenorisinājās tā, kā mēs to vēlējāmies. Bats gan ir sociālās un tautsēmniecības problēma, bet diskusija samita laikā bija lielākoties tikai tehniska pēc rakstura. Un tā, arī organizācijas direktors diskusiju rezultātā bija vīlies, jo rietumu valstu pārstāvi nelīdzdarbojās diskusijās un pasauli kopumā nepieņēma nekādas konkrētas saistības attiecībā uz bada mazināšanu. Bieži vien bats un nabadzība tiek uzskatīti par tādiem plašsaziņas līdzekļu eksploatētiem tematiem. Tematiem, par kuriem faktiski nekas konkrētāks arī nav jādara, bet mums vajadzētu atbalstīt šos cilvēkus, kur tiešām ir grūtā situācijā. Paldies, saka priekšsēdātājs. Tā bija pēdējais, tas bija pēdējais balss skaidrojums. Un tagad pārtraukums līdz pulkstens 15, kad atsāksim eh, runāt par steidzamības jautājumiem. Paldies!